E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu. Labrīt visiem! Gribētu jūs sveikt mūsu plenārsēdē, līdz ar to sēde ir atklāta. Šeit pie mums ir ieradies Van Rompēkungs, Eiropadoms priekšsādātājs, sveicu viņu šeit, sveicu arī Eiropas komisijas priekšsādātāju un komisāru kungu. Pirmais darbkārtības punkts šodien ir Eiropadomas 2011. gada 24. un 25. martā sanāksmē pieņemtie secinājumi Eiropadomas priekšsādātāja paziņojums. Eiropadomas priekšsādātāja kungam Van Rompēja kungam uzreiz došu vārdu, lūdzu. Godētais Um, prezidenta, godātais Eiropas komisijas prezidenta, godātie deputāti. 49 dienu laikā es vadīju trīs sanāksmes Eiropa padomē, kā arī uh,